Ņemam darba kārtību. Pirmais eh, punkts ir padomas nostāja pirmajā lasējumā par eh, trokšņa ierobežojumu Eiropas Savienības lidostās. Padomas nostāja par trokšņa ierožu, ierobežojumu tika paziņota plenārsēdē 2. aprīlī, un saskaņā ar reglamentu mums ir jārīkojas sekojoši. Padomas nostāja tiks izskatīta kā. Ka pirmais darba kārtības punkts atbildīgajā komitejā tās nākamajā sēdē. Referents vēlētos, lai mēs atbalstam padomas nostāju bez grozījumiem, un šodien deputāti ir iesniegusi 16 grozījumus, un pēc tam mēs balsosim. Tā tad formālā procedūra ir tāda, ka man tas bija jums jāpaziņo, jo tas tika paziņots plenārsēdē. 17. 18. marta plenārs, 17. Eh, 18. marta komitejas sēdes protokols. Ja neviens neiebilst, tad esam to pieņēmuši. Un tagad pārējām pie, pie trokšņa ierobežojumu lidostās. Tas ir dokumenta priekšlikums, un referents ir Laitfrīda kungs. Un tagad balsosim, bet vispirms pārbaudīsim, vai strādā balsošanas mašīna. Sākam balsot! <laughs> Has everybody voted? Vai visi nobalsojuši? Dominiks mēģina balsot ar savu kredītkarti. Izcili. Vai tagad viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Ļoti labi. Grauškungs ir pateicis, kā viņš balsos. Tad tagad sākam balsot pa īstam. 16 grozējumi, par kuriem mums ir jābalso. Balsojam par visiem tiem kopumā. Kurš par visiem grozējumiem kopā? Pret? Atturs? Noraidīts. Es uh, Zinu, Maikl, ka mēs tagad esam balsojumu vidū, bet eh, mēs eh, pabeidzām tur, kur mēs sākām. Galēj, galīgais balsojums, sākam balsot elekt... Ak, nē, 14. grozījums, 14. grozījums par pret atturas noraidīts. 15. <laughs> Tas ir svītrojums, kurš par 15. pret atturas norādīts, 16 par pret atturas norādīts un 5 par pret atturas norādīts. Un tagad eh, pāriem pie galīgā balsojuma. Sākam balsot elektronisku lūdzu. Ja viss nobalsojuši, tad beidzam balsot. 19 pār, 4 pret, neviens nav atturējies balsojumā, pieņemts un apsveicam Laitfrīda kungu. Apsveicam Laitfrīda kungu vēlreiz. Nākamais darba kārtības punkts ir Prieksēdētāji pēdējais paziņojums. Jūs noteikti, kolēģi, būsiet redzējuši ziņojumu, kurš ir ielikts jūsu pasta kastītēs. Un vēlējos piebilst, ka šeit eh, ir ļoti labi nofotografēti mūsu komitejas deputāti. Visi tur ļoti labi izskatās. Un, ja jūs vēlaties, tad sekretariātam ir pieejams vēl šā dokumenta papildus kopijas, varat tās dabūt. Atšķirībā no iepriekšējās reizes, tad mēs esam fotogrāfijas pielikuši klāta ziņojumiem, un cilvēki tādējādi var gan redzēt, gan lasīt šo ziņojumu, ja vēlas. Ir ļoti labs dizains un lejauts. Un tagad es kā priekšsēdētājs vēlētos teikt pēdējos vārdus. Vēl bez plenārsēdē paredzētajiem balsojumiem par mūsu komitejai svarīgām tēmām šī ir pēdējā mūsu tikšanās reize. Mūsu komitejai šis sasaukums ir bijis pietiekami piesātināts, īpaši pēdējie mēneši. Mēs jau par to esam runājuši daudz, par, par to, kādus eh, dokumentus mēs esam izskatījuši, bet eh, mums ir bijis ļoti saspringts, kā jau teicu, sasaukums. Vēlētos pateikties jums visiem par šo piecu gadu darbu, nesautīgo darbu, un vēlētos pateikties ne tikai īstenajiem deputātiem, bet arī to aizvietotājiem, jo mūsu komitejā ļoti aktīvi darbojas arī deputāta aizvietotāji. Paraugoties uz to, ko esam izdarījuši, ko esam panākuši, mēs tiešām esam izdarījuši ārkārtīgi daudz. Mēs esam ļoti daudz darījuši, lai labāk integrētu Eiropas Savienības transporta sistēmu dažādās citās sistēmās. Protams, daudz kas prasa laiku, mums vispirms ir jāpārliecina dalību valsts, lai tās mūs atbalstītu. Un Es eh, vēlētos izteikt savu atzinību arī mūsu komitejas darbiniekiem. Paldies! Paldies visiem darbiniekiem, kuri ir strādājuši šo piecu gadu laikā, gan tiem, kuri vairs nestrādā šobrīd, gan tiem, kuri ir nākuši klāt. Es vēlētos pateikties arī pārējiem. Es vēlētos pateikties arī sekretariātam un visiem tiem, kur ir atbildīgi par dokumentiem. Jūs vienmēr smaidiet, kad mēs ienākam telpā, un eh, vienmēr jūs eh, pat gadījumos, kad eh, jums nav šie dokumenti pieejami, jūs tos daboniet, un, protams, jūs vienmēr smaidiet, kad mēs parakstam klātesamības sarakstu. Vēlētos pateikties arī tulkiem. Es esmu klasisks piemērs tam, ka bez tulkiem es savu darbu nevarētu paveikt. Bieži vien mēs jokojam, ka priekšsēdētājiem ir problēmas ar angļu valodu, priekšsēdētājiem problēmas arī ar citām valodām. Vēlētos pateikties tulkiem, tulku darbs ir pietiekami grūts. Sēdēt trīs stundas pat vairāk, tulkojot to, ko mēs sakam. Un kolēģi, bieži vien mūsu teiktais ir ļoti tehniskas un sarežģītas dabas. Tulk to dara ar lielu profesionalitāti un ar lielu atdevi. Vēlētos pateikties pilnīgi visiem tulkiem, pilnīgi visās kabīnēs par viņu smago darbu pēdējo piecu gadu laikā. So now we, we move on. Un tagad Matiju un es nākotnē saskarsimies ar jaunu komiteju. Tie no, tie no jums, kuri ir izvirzījusi savu kandidatūru nākamajās vēlēšanās. Es jums novēlu veiksmi, un tie, kuri aizies no politikas Eiropas līmenī, es jums novēlu veiksmi arī citās jūsu aktivitāšu jomās. Vēlētos pateikties arī komisijai. Mēs eh, ikdienu, ik stundu sadarbojamies ar komisiju. Vēlētos pateikties no sirds komisijai. Un, protams, grupu darbiniekiem, kuri palīdz mums sagatavot dažādus dokumentus un likumdošanas priekšlikumus un neļauj mums novirzīties no īstās ceļa. Un vēlētos pateikties visiem darbiniekiem, kuri mūs vienmēr ir atbalstījuši un dara visu, lai mēs sagatavotu labus likumdošanas aktus. Es novēlu visiem transporta komitejas darbiniekiem laimi un prieku nākotnē, jaunajā transporta komitejā. Es eh, esmu pilnīgi pārliecināts, ka nākamā sasaukuma transporta komiteja nebūs tik laba kā patreizējā. Tāpēc, ka šī ir vislabākā komiteja Eiropas parlamentā, vislabākā tālu pārsniedzot un tālu apsteidzot eh, pārējās komitejas. Kāpēc mēs esam vislabākie? ak tā, mēs vislabāk esam tāpēc, ka mums ir tāds priekšsādātājs. Nē, otrādi, tieši tāpēc, ka jūs esat tik lieliski deputāti, kuri šo komiteju ir padarījuši par vislabāko Eiropas parlamentā. Sirsnīgs paldies par jūsu atbalstu un lai jums veicas nākotnē, lai ko jūs arī dabūtu, lai ko jūs arī darītu un lai kurp jūs arī dotos, lai Dievs ir ar jums. I have to announce the date and time of the next meeting is the 7th. Gribu paziņot, ka nākamā sanāksme notiks 7. jūlijā. Groškungs, jūs gribētu kaut ko teikt? Labprāt. Gribēju arī pateikties tāpat kā tu. Gribēju pateikties arī tev, jo pateicoties tev, uh, Eh, noteikti mūsu darbs varēja noritēt labāk komitejā. Es gribu teikt, ka tie, kas vakardien varēja piedalīties mūsu pasākumā, tas bija ļoti jauks, patīkams vakars, un mēs zinām, ka, teiksim, eh, tādu saikņu veidošana, tiltu celšana pārnestā nozīmē ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs un vērtīgs. Un, protams, ir jāmēģina atrast uh, saikne, ir jāmēģina uh, samierināt dažādi viedokļi. Protams, mēs varbūt nepanācām pilnīgi visu, ņemot vērā mūsu nacionālo piedarību, bet tomēr mēs esam sasnieguši daudzus nopietnus mērķus. Protams, gribēju pateikties arī visiem darbiniekiem šis dokuments arī uh, vainago tādu labu darba cēlienu. Vakardien mēs varējām tikties ar tavu priekšgājēju. Viņa teica, uh, ka mēs īstenībā esam ļoti laimīgi, jo mūsu sekretariātā strādā ļoti labi profesionāļi. Un jāsaka, ka transporta komitejā uh, noteikti netrūkst labu pieredzējušu kolēģu. Viņiem varbūt trūkst laika, bet ne pieredzes. Un tas uh, attiec arī uz grupu asistentiem, tie, kas strādā pie ziņojumiem, zina, ka arī sadarbības starp deputātu palīgiem ir ļoti, ļoti vērtīga. Paldies arī tulkotājiem, tulkiem un kā cilvēks, kam vācu valoda ir dzimtā valoda, es eh, vienmēr esmu pārsteigts, eh, kāds darbs tūkiem ir jāpadara. Ir tā tad vācu valoda, kur runā Bavārijā, vācu valoda, kur runā Beļģijā, Luksemburgā, Austrijā un vācu kabīnē. Eh, viņi noteikti ir tikuši galā ar daudziem smagiem uzdevumiem. Die Arbeit, wenn sie so erfolgreich war, dann. Gribēju pateikties tātad arī tūkiem, jo mūsu darba veiksme noteikti ir atkarīga arī no mums. Jāsaka, ka mēs esam strādājuši pie 180 priekšlikumiem šajā laikā un ļoti daudz priekšlikumi baudīja vairākumu atbalstu. Tādēļ, ka patiešām bija ieguldīts liels darbs un uh, Runājot par likumdošanas priekšlikumiem, gribēju pateikties arī komisijai, bet vēlējos arī pavaicāt, vai drīzāk mm, ieteikt lūdzu šo transporta latiņu turiet pietiekami augstu, jo mēs redzam, ka eh, enerģētika, vide vēlas tomēr daudzus jautājumus, kas ir mūsu kompetencijai piesavināties, bet eh, ir jautājumi, kas eh, ir tieši mūsu komitejas pārziņā un tie nepienāks citām komitejām. Transports ir atsevišķa joma, tā nav uh, kaut kāda daļa vai eh, blakus lieta citās nozarēs. Un, ja esmu kaut ko iemācījies, kaut ko no tevis, tad es varu uh, atkārtot uh, tavus vārdus, uh, Brian. Es ceru, ka visi bija laimīgi, un es biju laimīgs šos piecus gadus kā grupas priekšsēdētājs. Varu šos vārdus tikai atbalsot. Paldies. Paldies, Meķu Said. Saids, uh, eh, Džezīna, Maikls, Ivo. Paldies, Brian. Es arī varu, protams, papildināt šos meķu pateicības vārdus Un daudzi, kas šeit darbojas aizkulisēs, arī ir uh, ļoti daudz darījuši, lai mūsu darbs vainagotos panākumiem. Gribu pateikties visiem darbiniekiem. Tūkiem, Un bez viņu palīdzības mums pat tiešām neizdotos savu darbu paveikt tik veiksmīgi. Es gribu pateikties, protams, arī tev. Es vakardien mūsu svētku vakarā jau tev pateicu, ko es par to visu domāju, bet eh, gribu vēl tikai piemetināt, ka tu esi viens no vispieredzējušākajiem priekšsēdētājiem, eh, kas ir strādājis šajā parlamentā. Es eh, strādāju gandrīz pie eh, visiem eh, jautājumiem šajā sasaukumā, un tu pēdējo 20 gadu laikā arī biji iesaistīts gandrīz katrā likumdošanas priekšlikumā, un pēdējo gadu laikā man bija tas gods ar tevi strādāt vienā komitejā, un visi, kas strādāja mūsu komitejā, darīja to no visas sirds un dvēseles pēc uh, savas labākās sirdsapziņas, un pateicoties tam transporta jomā patiešām tika panākts progress Eiropas līmenī. Mēs, protams, vēl tiksimies citā sastāvā varbūt, un šī komiteja tevi izjautās un tad eh, mēs, protams, arī varēsim pieredzēt, kā tas ir, ja eh, kritiski locekļi un eh, stingrs priekšsādātājs uzdod jautājumus. Es zinu. Es, protams, vēl pats nezinu, vai mani vēl ievēlēs. Es zinu, ka daži vairs nekandidēs, Matju un vēl citi. Tie ir cilvēki, ar kuriem mēs pēdējos gados esam sadarbojušies. Un šeit patiešām valda tāda konstruktīva darba dūna, un mums nevienmēr ir uh, identisks prioritātes, bet galu galā mēs tomēr uh, varam kaut ko panākt transporta nozares labā, un uh, rezultāti patiešām uh, ir tādi, ar kuriem mēs varam lepoties. Un, uh, Nu, un es novēlu visiem, kas piedalīsies kampaņā, eh, panākums un veiksmi. Ceru, ka visi, kas piedalīsies kampaņā, tiks atkal ievēlēti un pārējiem novēlu arī veiksmi jūsu jaunajā dzīves cēlienā, kas tagad uzsāksies. Paldies! Gezīna lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju arī sirsnīgi pateikties visiem kolēģiem. Pat tiešām eh, man bija liels prieks strādāt šajā komitejā. Paldies visiem darbiniekiem, asistentiem, politiķiem, visiem sekretariātu darbiniekiem, arī komisijas pārstāvjiem. Vai kāds no viņiem pat šodien ir ieradies? Jā, jā. Tieši jūs es arī domāju. Paldies arī tulkiem. Uh, Brian, liels paldies arī tev. Es patiešām uh, biju ļoti sarūktināta, ka vakar nevarēju piedalīties šajā omalīgajā pasēdēšanā. Es, uh, paldies Dievam, esmu Vācijas uh, sarakstā diezgan augstu, tādēļ man vakardien vajadzēja piedalīties aktivitātēs savās, savā vēlēšana apgabalā, un uh, šodien man noteikti vajadzēja piedalīties balsošanā, bet uh, drīz jau atkal došos prom. Uh,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 Protams, es nepazīstu visus komiteju priekšsēdētājus, bet es biju arī iepriekšējā sasaukumā parlamentā, un ja es varētu izlemt, kam piešķirt Oskaru, tad tu to noteikti saņemt, jo tu esi nevien ļoti jauks un profesionāls priekšsēdētājs, tu esi arī ļoti jauks cilvēks un dažreiz, un arī godīgs, jo dažreiz pat nevarēja saprast, kurai politiskai grupai tu piederi, jo tu biji vienmēr tāds neitrāls un. Mums katram, protams, ir atšķirīgi politiskie viedokļi, bet ja jūs sēžat tur priekšā, tad, protams, jums arī ir savs viedoklis, ko aizstāvat, bet jums ir jādod vārds arī visiem pāriem deputātiem. Un tev tas izdevās lieliski, jo īstenībā demokrātija nozīmē to, ka mēs uh, cienām dažādus viedokļus. Liels paldies tev par to. Un Tagad man ir jāskrien prom. Ļoti, ļoti žēl, bet es ceru, ka mēs vēl visi tiksimies plenārsēdē un es ceru atkal nākamajā sasaukumā šeit redzēt daudzas pazīstamas sejas un jā, mēs jau bieži vien dzīvē tiekamies un par to es jau priecājos. Paldies! Paldies, Gezīna! Ja mūsu uh, apmeklētāji to nezina, es pārstāvu sociālu demokrātu grupu. Jā, no leiboristu apvienotajā karalistē. Īvā lūdzu. I, Eva, paldies. Es arī gribu uh, papildināt uh, šos pateicības vārdus. Brian, tavs izcilais britu humors uh, man ļoti patīk. Uh, Jā, un šāds nedaudz melni iekrāsots humors tieši transporta nozarē ir ļoti vērtīgs. Gribēju pateikties visiem kolēģiem par uh, darbu šo gadu garumā. Ja mēs pat vienmēr nebijām viens prāts, tas ir tikai normāli, un mūsu politiskā grupa bieži vien uh, zaudē balsojumā. Bet, eh, ja es salīdzinu to, kas notiek pie mums ar citiem parlamentiem, tad te ir vienmēr bijušas tādas ļoti lietišķas, konstruktīvas diskusijas, tas ir ļoti vērtīgi. Un ir labi, ja mēs varam laust šķēpus šādās lietišķās diskusijās, eh, tajā pašā laikā rodot jaunas stratēģijas. Es uh, Esmu bijusi arī citās komitejās šad un tad, un es ļoti augstu vērtēju to, ka šis, šī lietišķā darba sadaļa vienmēr notika nevainojama balsošana un tā tālāk. Nu, gandrīz nekad mums Brajanu nenācās kritizēt, nu, visās komitejās tā tas nenotiek. Par to varu tev izteikt tikai komplimentu. Un gribu pateikties arī tulkiem un tulcēm Ja mēs runājam par eh, transporta nozari, jā, šeit ir daudz īpašu terminu, definīciju un atrast atbilstījušo savā dzimtajā valodā, tas noteikti nevienmēr ir vienkārši. Liels paldies par to un paldies arī sekretariātam, kas mums palīdzēja ar savu profesionalitāti. Uh, Es vairs nekandidēšu nākamajās vēlēšanās, bet eh, iespējams jūs vēl mani redzēsiet kā aktīvisti, kas piedalīsies dažās iniciatīvās, vismaz daži no jums. Jāsaka, ka. Wahrscheinlich gar keine mehr. Das heißt, vergesst mir die Alpen nicht. Tātad eh, šajā sasaukumā pie, bija divi cilvēki, kas pārstāv Alpu reģionu, Kalnu reģionus, nākamajā varbūt būs tikai viens. Tātad tā ir tāda īpaša teritorija, īpaša zona, un eh, viņus nevienmēr saprot cilvēki, kas dzīvo līdzenumos. Un es uzrakstīšu arī vēstuli ar šādu vēlmi, ka šeit ir jābūt pārstāvētiem cilvēkiem arī no Alpiem, no citiem kalnu reģioniem, jo Alpi ir tāds kā lakmusa papīrs uh, transporta politikā. Ja, piemēram, Alpu reģionā kādas iniciatīvas nav gušas panākumus, tad tās negūs panākumus arī līdzenumos. Tātad es šeit atkal vienmēr no jauna parādīšos, lai jums atgādinātu par Alpiem jo iespējams nākamā sasaukumā te nebūs neviena, kas aizstāvēs tieši šo jomu. Nu, bet varbūt es jūs kādreiz satikšu slēpojot, jo mūsu komiteja nodarbojas ne tikai ar transporta jautājumu, bet arī ar turismu, varbūt skaistajā Tirolē. Mēs satiksimies un es labprāt jums izmaksāšu uh, vienu mācību stundu, um, lai jūs varētu apgūt slēpošanu. Liels paldies visiem, kas ar mums sadarbojās un, Brian, novēlu tev panākumus. Tu pāries no sliedēm uz ūdeni. Jāsaka, ka ūdens ir tāda visai nemierīga stihija, bet es esmu pārliecināta, ka tev tas izdosies. Well, thank, thank you all and... Lieliski, paldies jums visiem, paldies par laipnajiem vārdiem, un kā jau es teicu, es novēlu jums to labāko, protams, ka tā nebūtu transporta komiteja, ko vada Brians Simpsons, ja mēs uh, nebeigt mūsu sanāksmu ar kādu kā brīdinājumu vārdu komisijai. Un uh, noslēgumā, uh, turpinot to, ko es teicu agrāk, un tas ir brīdinājums, tātad lūdzu uh, paturiet uh, uzmanīgu skatu uz DG komp, jo, ja tur būs sabiedrisko pakalpojumu pienākums, tad tur uz paklāja būs asins. Lūdzu, lūdzu, paturiet viņus savā redzeslokā. Es uh, uh tātad pret šo ģenerāla direktorātu noteikti esmu gatavs cīnīties. Paldies, dāmas un kungi, tas arī viss un kā Tonijs Blērs teica savā pēdējā jautājuma laikā, tas viss ir beidzies. Thank you.